nie możemy sobie pozwolić na dłuższe opóźnienie niż pięciominutowe. Godātie kolēģi, mēs nevaram vilcināties ne mirkli ilgāk. 5 minūtes ir pagājusi, kopš vajadzēja sākties mūsu sanāksmē. Dāmas un kungi, vēlētos jums pateikt, ka pirmās 15 minūtes Eiroparle televīzija ierakstīs mūsu sēdi, un vēlāk eh, šī sanāksme tiks izmantota deputātu darba atspoguļošanai. Sanāksme tiks tikai filmēta. Skaņa ierakstīta netiks, tātad tikai lai jūs zinātu, kas notiek un kāpēc šeit ir kāds ar kameru. Mums pievienosies vēl vairāki deputāti un arī vairāki žurnālisti. Jūsu priekšā ir darba kārtības projekts. Pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Un tulkojums ir pieejams 19 valodās, un tās jums ir zināmas. Mēs runāsim par pārtiks un lauksaimniecības nākotni. Tas ir vienīgais šī vakara darba kārtības punkts. Un referents Dorfman kungs būs galvenais, kurš uzstāsies par šo tematu bet eh, patiesībā mēs par Eiropas pārtiks un lauksaimniecības nākotni esam runājuši jau daudzas reizes, un, ja godīgi, tad nepaiet neviena lauksaimniecības un lauka attīstības komitejas sēde, kurā mēs nerunātu par Eiropas lauksaimniecības nākotni. Bet, eh, protams, šodien mēs pieminēsim 29. novembra komisijas komunikē, Un mūsu debats šodien grozīsies galvenokārt ap šo komisijas sagatavoto diku, ziņojumu. Bet esam pārliecināts, ka Dorfman kungs jūs iepazīstinās gan ar laika grafikiem un termiņiem, un domāju, ka ķersimies tūlīt vērsim pie ragiem, dodu vārdu referentam, tad došu vārdu ēnu referentam, referentiem, un pēc tam koordinatoriem un pēc tam deputātiem pārējiem. Ja visi piekrīt tādai lietu kārtībai, tad tagad dod vārdu Dorfman kungam lūdzu. Jā, danke, Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu. Es faktiski stākšu ar to, ko sacīja priekšsēdētājs par laika grafiku. Uh, Mēs runājām, ka būtu svarīgi maija uh, mēnesī vai vismaz jūnija sākumā uh, pabeigt darbu pie šī ziņojuma. Tas nozīmē, ka 17. maijā mums noteikti ir jānobalso lauksaimniecības komitejā, un tas nozīmē, ka mums ir diezgan maz laika. Un uh, mums šis ziņojums tādēļ ir jāpabeidz diezgan īsā laikā, un tāpēc eh, šodien es to nododu um, mūsu grupas uh, vērtējumam, un mēs strādāsim turpmāk pie tā tuvākajās nedēļās un tuvākajos mēnešos. Mans mērķis ir izveidot tādu politisku ziņojumu, jo faktiski tur vajadzētu varbūt eh, netik daudz nodarboties uh, ar eh, tehniskām lietām, bet ar eh, likumdošanas, eh, nākotnes likumdošanas ieskicēšanu par to, kāda būs mūsu nākotnes kopējā lauksaimniecības politika. Un, protams, vajadzētu nodrošināt to, lai ziņojumu pieņemtu vairums mūsu grupas, lai mēs varētu tajā skart un pārunāt pēc iespējas vairāk tēmu. Uh, Uh, netik daudz iedziļinoties tehniskās detaļās. Uh, ziņojums ir sadalīts trijās uh, nodaļās, un tās faktiski atspoguļo tās jomas, kurās ir, mm, tiek izstrādāta likumdošana Un uh, mūsu komisārs Hogans jau arī ir paziņojis, ka tieši tās ir jomas, kurās viņš izstrādās, ja, li, piedāvās jaunu liksumdu, likumdošanu. Uh, pirmkārt, subsidiaritāte, jaunā subsidiaritāte starp Eiropas Savienības uh, līmeni, New Delivery uh, Model, jaunais um, modelis un attiecības starp ES un valstīm, kā arī valstīm un reģioniem. Un tālāk otrais eh, pīlārs, tātad lauksaimniecības sirds, un trešais ir tirgus eh, regulējums un eh, agrārais, agrāro produktu tirgus, mm, pie kura izveids ir jāturpina strādāt. Un ja mēs sākam runāt par šo New Delivery Model, tātad jaunās attiecības starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Komisijas eh, ziņojumā pamatā ir minēts, eh, kā eh, komisija iedomājas šo jauno modeli. Nu, pagaidām tur vēl nav nekādu konkrētu priekšrīku priekšlikumu par to, kādam šim modelim konkrēti būtu jāizskatās. Tāpēc mēs savā ziņojumā sākam, ka mēs arī nepiedāvājam jaunu modeli, bet sakam, ka ir nepieciešama, uh, nepieciešams debirokratizēt uh, jauno lauksaimniecības politiku un jānodrošina, lai dalībvalstis precīzāk mm, pildītu savus uzdevumus. Un uh, svarīga lieta ir, lai šī kopējā lauksaimniecības politika joprojām paliktu kopējā lauksaimniecības politika, tātad Eiropas kopējā politika. Uh, Un lai nebūtu situācija, kurā katra dalība valsts dara, eh, ko vēlas, bet te mēs gal galā runājam par lauksaimniecības produktiem, kuriem katram ir jāatrod eh, savi tirgi, un, protams, ka katrai dalība valstī šai ziņā var būt savi novirzieni un arī savas intereses. Man ir zināmas bāžas mm, par eh, valsts līmeņu plānošanu Tātad lauksaimniecības politikas plānošana tīri dalību valstu uh, līmenī. Uh, tātad uh, komisija piedāvā šos te nacionālo plānu izstrādi, bet man nedaudz uztrauc tas, kā visi šie plāni pēc tam tiks saskaņoti otrā um, pilāra līmenī. Un Tātad vispirms eh, par plānošanas līmeni ir atbildīgas eh, pirmajā līmenī eh, vispirms jau valstis, tātad centrālās valdības, un otrajā līmenī reģioni. bet reģioniem atšķirīgās dalību valstīs saskaņā ar konstitucionālo likumdošanu ir noteikts atšķirīgs pilnvars un <clears throat> varas sadalījums starp centrālo, centrālo varu un reģioniem. Tālāk otrā daļa, kur ir runa par pirmo un otro pīlāru, un mēs ziņojumā norādām, ka mm, pašreizējās divu uh, divu līmeņu modelis uh, <clears throat> vai divu pīlāru modelis būtu uh, jāsaglabā. Par to vajadzētu padomāt. Svarīgi ir arī, kāda būs finansēšana, kā mēs finansēsim eh, kopējo lauksaimniecības eh, politiku un kā mēs to ieplānosim nākošajā finanšu plānošanas uh, periodā. Kas attiec uz pirmo pīlāru, tad pamatos lauksaimniecības modelis eh, tiktu balstīts ģimenes uzņēmumos, lauksaimniecības uzņēmumos, kas ir ģimeņu uzņēmumi. Nu, šis ģimenes būtu jāatbalsta un tālāk jātīsta. Bet jāsaka, ka šie, šis ģimenes saimniecības dažādās dalībvalstīs un dažādos reģionos ir pēc lieluma ļoti atšķirīgas. Un mēs runājam par ļoti, ļoti nelieliem, uz, nelielām saimniecībām, kurām izdzīvot krū, kļūst ar vien grūtāk un kuras vajadzētu finansēt vairāk no otrā pīlāra un ņemt vērā to, ka viņiem ir daudz lielākas, piemēram, ražošanas izmaksas un uh, veidot tādā veidā uh, attiecīgu finansiālo atbalstu. Un tad ir arī jautājums par uh, griestu noteikšanu. Nu, tu, tas jautājums būtu jāatstāja dalību valstu. Uh, ziņā. Kas attiec uz tiešmaksājumiem, Eh, tātad eh, aprēķinus veicot tiek ņemt vērā eh, vēsturiskie rādītāji, taču mums ir jāpārdomā, vai tiešām laikā, ko mēs plānosim līdz pat 2027. gadam, mēs varam ņemt vērā pirms vairākiem gadu desmitiem uh, iegūtus rādītājus, ņemot vērā, ka pat lauksaimniecības kultūra klāsts ir mainījies. Un e, acīm redzot, šī te maksājumu sistēma ir jāpārdomā un jāpielāgo pašreizējam ražošanas modelim, kas attiecas uz ārējo konverģenci un sadalījumu starp dalību valstīm, lai pēc iespējas e, taisnīgāk sadalītu šos līdzekļus. Tur, protams, jāveic taisnīgi līdzekļu sadali, tomēr ņemot vērā to, ka dažādās dalību valstīs ir atšķirīgas ražošanas izmaksas un arī ražošanas kultūra un tradīcijas. Un katrai dalībvalstī ir jāparaugās kopā varbūt uz savu uh, lauksaimniecības uh, politiku. Tas attiec uz saistītajiem maksājumiem. Uh, jautājums, vai mums tie ir e, jāturpina, jā, ja vien tie nerada kropļojumus konkurencē. Nu, un vēl svarīgs jautājums ir paudžu maiņa. Un ir svarīgi jāveidot e, tādu politiku, kas atbalstītu jaunos e, lauksaimniekus, izmantojot elementus gan no pirmā pīlāra, gan no otrā pīlāra, kā arī veidojot atbalstu politikas nacionālajā līmenī. Uh, atbalstot jaunos lauksaimniekus. Protams, ņemot vērā um, dažādus elementus, kas ietekmē lauksaimniecisko ražošanu, uh, gan uh, nodokļu politiku, gan uh, citas nacionālās un Eiropas politikas. Otrā pīlāra svarīgumu grib pasvītrot vēlreiz šajā sakarā. Tad vēl kāds svarīgs jautājums, ar ko mums būs jānodarbojas ir zaļā arhitektūra. Un jautājums, vai mēs, eh, kā mēs likumīgi varam eh, publisko finansējumu novirzīt eh, vīdas jautājumu risināšanai, zaļināšanas nosacījumiem ir jābūt skaidrākiem un saprotamākiem bet ir jānodrošina tas, lai mēs pildītu uh, pienākumu pret vidi. Un zaļināšanai ir jābūt saistītai pirmkārt ar uh, nosacījumu, uh, stingrākiem nosacījumiem pirmajā pīlārā un efektīvāku izpildi otrajā. Un visbeidzot, pādu pārdomas par lauksaimnieciskās ražošanas vietu pārtikas tirgū. Uh, un te, protams, mēs uzskatām, ka tādas derīgas iniciatīvas kā skolas pienas, skolas augļu programmas būtu jāturpina uh, un jātur, jāturpina attīstīt eh, šīs te eh, programmas, eh, lai lauksaimnieki ieņemtu ar vienu spēcīgāku lomu pārtiks apgādes jomā. Un par piensaimniecību ir īpaši jāpadomā. Mēs varētu atbalstīt dažādas brīvprātīgas iniciatīvas, un iespējams arī uh, sniegt kādus um, nodokļu stimulus. Tālāk mums ir jāpadomā arī par krīzes mehānismiem, kā tos uzlabot. Uh, protams, ka budžetā ir jāņem vērā uh, gada uh, plānošanas cikls bet ir nepieciešams jābūt noteiktām fondam, kurā ir pietiekošs finansējums, lai varētu sniegt lauksaimniekiem atbalstu dažādās krīzes situācijās. Un uh, atbalstam ir jābūt ne tikai taisnīgam un līdzsvarotam, uh, bet ir arī jābeidz iejaukšanās lauksaimniecības produktu tirgu, īpaši tur, kur tam nav nekāda sakara ar lauksaimniecisko ražošanu. Un mums ir palicis mazāk, bet mums ir palicis maz laika līdz nākušajām parlamentu vēlēšanām, un līdz ar to šī te uh, sasaukuma laikā mums vēl būtu jānonāk pie gala secinājumiem. Nu, tas ir svarīgākais, eh, kas ir ietverts manā ziņojumā. Mm, es tiešām mm, vēlos pateikties visiem, kas īpaši pēdējās nedēļās man ļoti ir palīdzējuši nonākt pie šī rezultāta. Īpaši vēlos pateikties ēnu referentiem un sekretariātam. Un es ceru, ka šis te pozitīvais darbs ar uh, kolēģiem turpināsies strādājot pie grozījumiem un uzlabojumiem, un mēs e, centīsimies iestrādāt visus grozījumus un ieteikumus ziņojumā, cik vien labi tas būs iespējams un e, aicinu turēties pie šī te kopējā uzstādījuma, ka mēs neiedziļināsimies e, tehniskās detaļās, e, necentīsimies tajā pazaudēt e, šo vispārējo politisko skatījumu. Galvenais ir vienoties par vispārējiem pamatprincipiem. Principiem. Par detaļām mēs varēsim pēc tam strādāt, e, jau strādājot pie konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem. Paldies! Dziękuję. Pan poseł jeszcze otrzyma Paldies! Paldies! Un eh, referentam es došu vārdu arī mūsu debašu noslēgumā. 13 eh, runāt gribētāji ir pieteikušies ēnu referenti, pēc tam koordinatori. Lūdzu, katram pa divām minūtēm, un pēc tam eh, vienu minūti uh, vienu minūtu došu izteikties nekoordinatoriem, visiem pārējiem, kas vēlas. Agiers eh, kundze, jūs, jums dod pirmajai vārdu, bet eh, jūs eh, neredzēsiet, neredzat pulksteņu, pulkstenējam atpakaļ gaitā, bet es pacēlu savu āmuriņu, un tad jūs ziniet, ka jums ir jābeidz desmit sekundes laikā. Agieras kundze. Jā, paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Jā, ļoti labi. Es skatīšos uz jūsu roku ar āmuru vai bez tā, un attiecīgi arī rīkošos. Uh, Ir ļoti daudz, kā sakām, ļoti daudz, bet eh, sākšu ar sekojošo. Šobrīd ir izveidota īpaša komiteja pesticīdu lietošanas izmeklēšanā, un burtiski pēdējās dienās ir eh, daudz, kas eh, dzirdēts, bet. Es, protams, varētu runāt ļoti daudzas minūtes, ne tikai divas, bet laika jau, ne tikai divas, bet laika jau tam nav. Es vēlētos pateikties referentam. Uh, bet eh, esmu to darījusi jau arī iepriekš. Vēlētos vēlreiz uz, uzteikt ļoti labo darbu, ko jūs esat paveicis. Un es ceru, ka arī laika termiņi būs pietiekami elastīgi, lai mums būtu iespējas kā diskutēt vēl par šiem punktiem, tā arī pietiekami daudz laika sagatavot un iesniegt grozījumus. Protams, eh, Jūs jau pieminējāt šo komisijas komunikē, ne tikai regulu, bet varbūt, ka mums vajadzētu ieskicēt mūsu politiskos uzsvarus. To jūs jau esat pieminējis iepriekš savā teiktajā, bet eh, par politisko uzsvaru runājot, mums nevajadzētu eh, runāt tik daudz par renacionalizāciju un līdzfinansēšanu, bet gan par komunicēšanu. Un eh, par komunicēšanu runājot, Es uzskatu, ka mums eh, ir jāizvērtē tās iespējas, kas mums ir dotas. Tā tad strateģiski plānojot, ir ļoti viegli saprast, ka viens pilārs ir domāts eh, finansējumam, ko sniedz Eiropas Savienība, un otrais pilārs līdzfinansējumu projektiem. Bet eh, patiesībā ir vairākas metodas, kā izmērīt panākto, kā novērtēt to, kas ir sasniegts. E, piemēram, tā saucamā zaļā arhitektūra ir jābūt skaidram algoritmam, kas tas ir. Tā tāda zaļināšana, šie te griesti. Tas nedrīkst būt tikai un vienīgi dalību valstu kompetencē. Mums ir jāizveido droša sistēma, lai mēs varētu pārbaudīt, kā tas darbojas Eiropas līmenī. Krīzes pārvaldība noteikti ir jāredz uzlabojumi, un to mēs līdz šim vēl neesam sakārtojuši. Priekšsēdētājs, paldies! Lūdzu, kolēģi, kol, kolēģi, nepasakieties visu laiku kolēģiem, vienkārši koncentrējieties uz būtiskāko. Nikolsona kungs. Jā, paldies, prieksēdētāja kungs. Tātad, vispirms vēlējos pateikt, ka mums ir jāpasakās Dorfman kungam par viņa paveikto. Viņš eh, šajā darbā ir ielicis ļoti daudz laika un tik īsā laika periodā sagatavot visaptvarošu dokumentu nebūtu nav viegli. Bet e, visgrūtākais jautājums un tāds pretrunīgākais, un neviens jau nebūs eh, pārsteigts, ka es atkal pie tā atgriežošu, jo es esmu piedzīvojis ko līdzīgu jau iepriekš. Un iepriekšējo reizi, kad mēs reformējām kopīgo lauksaimniecības politiku, arī mēs daudz runājām par budžetu. Bet uh, Dorfman kungs, jūs arī to zinat, un priekšsēdētāji kungs, jūs arī visi eh, pārējie Eiropas Savienības novirzieni vēlas saņemt vairāk naudas no kopīgās lauksaimniecības politikas, jo visi uzskata, ka lauksaimniecībā ir dota vairāk, pārāk daudz nauda, un šobrīd uh, ar Brexit draudošo demeklu zobenu, kā tas ietekmēs kopīgo lauksaimniecības politiku. Un, jā, taisnība ir tāda, ka Brexits ir realitāte, bet um, es esmu pārliecināts, ka ne tikai parlamentā par to, ka ne tikai šajā sasaukumā par to tiks runāts, arī nākamajos. Nākamajā, protams, es vairs nebūšu kā deputāts, bet es vēlētos ieteikt jums būt ārkārtīgi striktiem savā cīņā par lauksaimniecībai atvēlēto naudu. Jo pat ar vislabākajiem nolūkiem mēs nevarēsim panākt to, ko vēlamies, ja tam nebūs pietiekami finansējumi. Protams, komisijai, komisija ir mēģinājusi to visu izskatīt, un tomēr arī dalību valstīm tehniski. Um, tā tad um, šie te projekti, kas ir tā kā jau iepriekš izstrādāti, bet komisijai vajadzētu izstrādāt konkrētu ietvaru, kas tad tiek sagaidīts no dalību valstīm. Es esmu pārliecināts, ka dalību valsts arī kaut ko mēģinās darīt, un otrais pilārs Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka pirmajā un otrajā pilārā konkrētiem projektiem paredzēta nauda, lai tā nebūtu tik rigīda, lai tā nebūtu tik sarežģīta. Jā, es saprotu, ka man vairāk laiks netiek atvēlēts, tāpēc arī beigšu, kaut varēju vēl runāt ilgi. Da, dalej prošu pobijāņu čenši kurtuazīnei. Paldies, jā. Tā tad es lūdzu, nepasakieties visu laiku. Es vēlētos sirsnīgi pateikties eh, par šo ziņojumu, kas ir tik skaidri, labi strukturēts. Un, protams, eh, tas ir vērsts uz lauksaimniecības politikas vienkāršošanu, tam mēs visi varam piekrist. Vienkāršošanai, jā, eh, vairāk spēles noteikumus atstāt, eh, spēles eh, iespējas atstāt dalību valstu rokās, jā, tam arī var piekrīt, piekrist, bet es atbalstu arī Niklsona kungam, jo ir skaidrs, ka bez budžeta neko nevarēs izdarīt. Un, ja mēs runājām par mazajiem uzņēmiem, esmu daudz runājis ar maziem vidējiem ražotājiem mm, un zinu par šīm problēmām Eh, par bioloģisko ekonomi, ekonomiju. Eh, tas varbūt man drusku piekrī, pietrūkst. Varbūt 16. punktā, kur runa par agroturismu, varētu kaut ko tādu pievienot. Un arī otrajā blokā, eh, kur ir runa par obaltumvielu stratēģiju un tā tad saistītiem maksājumiem, tad Vācija, piemēram, ir pilnībā atteiksies no eh, šietiem, šietiem maksājumiem. Eh, tā kā šeit vajadzētu padomāt, ja mēs neliekam, eh, piemēram, audzēt olbaltumvielu kultūras, tad varbūt, ka mēs vispār varam atteikties arī no šiem te maksājumiem. Un, manuprāt, uh, ir jānosaka efektīvs eh, pārējais eh, laiks pirms uh, praktiski sāks darboties jaunā lauksaimniecības politika. Mums ir vajadzīgi noteikti kaut kādi pārējais noteikumi, nu, kas attiecas uz tirgu. Um, Mums, protams, noteikti būs savi grozījumi īpaši par šo tēmu un arī par citām. Sandras kundze. Sandras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ja mēs turpināsim patreizējās kopīgās lauksaimniecības eh, politikas ietvaros, tad eh, mums eh, ir jāsaprot, ka situācija ir pamainījusies. Mums ir nepieciešami konkrēti risinājumi. Mm kurus mēs piedāvājam Eiropas lauksaimniekiem. Tāpēc eh, nav eh, šeit pieminētas eh, lauksaimnieku tiesības. Jā, jūs nepiedāvājat nekādu konkrētu risinājumu cenu svārstībām. Jā, mēs turpinam runāt par nozaru vienošanās iespējām un Mēs jau redzējām, kas notika piensaimniecības nozarē, kā piensaimniecības reforma noveda pie katastrofas. Bet eh, ja mūsu mērķi būs pārāk ambicio, ambiciozi, bet tam nebūs pietiekama seguma, tad tas eh, nāks par ļaunu tieši mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem. Vaica kungs. Es Jā, paldies. Nu, izskanēja jau tas, ka viss atkarīgs būs no tā, kā mēs izveidosim budžetu nākamajam periodam. Un svarīgi ir, kā uh, lauksaimniecība varēs ietekmēt bioloģisko daudz, uh, daudzveidību, darba vietas, vīdes saglabāšanu, bet tam visam ir vajadzīgs noteikts budžets. Un daudzas no šīm lietām ir saistītas ar uh, laukiem. Uh, un mums ir eh, lauksaimnieks jāpatur eh, uzmanības centrā un jāpadomā, kā iztērēt šos līdzekļus, lai panāktu maksimāli labus eh, rezultātus. 25. punktā mums ir cits priekšlikums. Mūsuprāt, Eiropas Savienības nodokļu makslātāju naudai ir jābūt vērstai galvenot kārtus to, lai nodrošinātu pārtiks apgādes drošību Eiropā un pārtiks nekaitīgumu. E, Eiropas nodokļu maksātāju naudai nav e, jāspēlē loma tur, kur mēs iekarojam pasaules tirgus. Nu, piemēr, un jāstimulē, piemēram, būros audzētu vistu olu imports no trešām valstīm. Ja mums ir jāizmanto nodokļu maksātāja nauda, tas ir labi, bet ir jāiesaista arī e, privātie koncerni. Mēs nedrīkstam atbalstīt privātu e, uzņēmumu e, bagātības uzkrāšanu e, uz nodokļu maksātāju rēķina. E, Daudz naudas tiek veltīts eh, vīdes pasākumiem un bio daudzveidības eh, saglabāšanai, bet šeit ir vajadzīgs noteikti noteiktas kvotas 25 līdz 30 procenti. Tālāk tiešais mārketings, lai lauksaimnieki tiešā, mm, pat tiešu eh, varētu piedāvāt savus lauksaimniskos ražojumus cilvēkiem, piemēram, attīstot lauku turismu. Uh, Tas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai palīdzētu lauksaimniekiem, lai viņi nebūtu tik atkarīgi no tirgotāja. Un mūsu manuprāt, ir noteikti jānosaka arī šie te griesti, jo te mēs runājam par nodokļu maksātāju, maksātāju naudu. Bet katrā ziņā Dorfman kunga ziņojums ir labs pamats, eh, un es eh, tomēr esmu pateicīgs viņam par šo uh, ziņojumu projektu. Nākamais runātājs. Paldies priekšādātāji. Ziņojums ir ļoti labi līdzsvarots, jāsaka. Bet es uzreiz ķeršos pie detaļām un pie politiskā vēstījuma. ko gribam paust šai ziņojumā. Pirmkārt, jaunais īstenošanas modelis ir ļoti satraucošs. Esam saņēmuši apliecinājumus no komisijas, bet par spīti tiem vēl ar vienu turpinam domāt, ka pastāv reālas bažas un briesmas, proti, ka KLP varētu tikt atkal nacionalizēta. Mēs negribam dalībvalstīm dot pārmērīgu kontroli attiecībā uz šo teritoriālo politiku, gal galā runa ir par kopīgiem mērķiem. Ja mēs to saucam par uh, kopējo lauksaimniecības politiku, tad ir vajadzīgi kopēji mērķi. Un, ja to visu atstāja tirgus uh, spēku varām, tad būs vērojama negodīga tirzniecības prakse kas nelabvēlīgi ietekmēs visu nozari. Un, lūk, tā kā domājam, ka ir jāsāk domāt par ārējo konverģenci. Lūk, ja runa ir par kopējo lauksaimniecības politiku, tad ir jāņem vērā arī dzīves izmaksas un darba spēka izmaksas dažādajās dalībvalstīs. Un ir jānodrošina, ka mēs neradām tādas politikas, kā rezultātā rodas negodīga konkurence. Un tāpat arī domājam, ka ir jāizveido tāds mehānisms, kas uh, atlīdzinātu tiem uzņēmumiem un lauku saimniecībām, kas dod labumu sabiedrībai, kā sociālā, tā ekonomiskā un vides izteiksmē. Lūk, tā kā atbalstu varētu progresīvi palielināt, ņemot vērā konkrētā atbalsta saņēmēju pozitīvo pienesumu. Lozāna kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Šis te ziņojums par tik ļoti gaidīto komisijas paziņojumu, protams, lielā mērā sasaucas ar KLP nākotni pēc 20. Eh, gada. Ja mēs paskatāmies uz eh, to visu, kas ir nepieciešams plānošanas gaitā un to skatām salīdzinājumā ar iepriekšējo KLP, ir skaidrs, ka ir nepieciešama uzlabojuma tiesību aktos. Ir jādara viss, lai visi šie noteikumi stātos spēkā. ir jāņem vērā dalībvalstu un lauksaimnieku intereses, un eh, ir jānodrošina nepieciešamā brīvība dalībvalstīm, vienlaicīgi veicinot vienoto tirgu un ļaujot dalībvalstīm noteikt zināmus pamata rādītājus un pamata noteikumus. Es, piemēram, pārstāvu Francijas lauksaimniekus, un ir skaidrs, ka ir iespējami jācenšas saglabāt KLP atvēlētais budžets, tas ir lauksaimnieku interesēs ir jādomā par to, kādas ir KLP sekas šī politika, kas ir tikusi īstenoti jau desmitiem gadu. Un ir, piemēram, nodrošināta iespēja ārvalstniekiem iegādāties lauksaimniecības zemes mūsu teritorijā, un tas ir novedis pie daudz lauku saimniecību izušanas. Uh, Un, ja runa ir par lauku attīstības politiku, tā nav īpaši produktīva, tam es varu tikai piekrist. Un tāpat arī mazāk labvēlīgi apgabali, arī par to ir jādomā. 25. punktā ir norādīts, ka pastāv zināmas grūtības, tieši ņemot vērā starptautiskos noliegumus, ko esam noslēguši, un ir jānodomā par uh, drošības pasākumiem un garantijām starptautiskās tirzniecības kontekstā. Ja mēs vēlamies, lai KLP nodrošina pārtikas suverenitāti, tad būtu jābūt iespējai nozari attīstīt un ir jānodrošina tas, ka lauksaimnieki par savu produkciju saņem atbilstošu cenu. Un Ir arī otrā nodaļa, ko ziņotājs nav minējis, tai arī ir jāpievērš uzmanība. Lauksaimniekiem būtu jābūt eh, lēmumu pieņēmējiem. Nākamais runātājs. Paldies! Ziņojumā ir atgādināts, kā kopējā lauksaimniecības politika ir vēl ar vienu vērsta uz lauksaimnieku atbalstīšanu. Tas ir atbalsts ekonomiskai nozarei. Tas ir eh, jāatceras. ja mēs vēlamies veidot jaunu stratēģiju, vienlaicīgi ir jāpatur prātā, kādi ir bijuši šīs politikas izcelšanās nosacījumi. Tie ir kopīgi noteikumi visiem Eiropas Savienības lauksaimniekiem un nevajadzētu būt atšķirībām atkarībā no tā, kurā valstī lauksaimnieki darbojas. Ir jāspēj saglabāt politikas kopējā integritāte, uh, Un eh, jānosargā pīlē ar 30% viens trešdaļas piešķīrumu, kā tas ir arī šobrīd. Bet eh, te pašā laikā ir jābūt pragmatiskiem, pragmatiskākiem nekā tas ir bijis attiecībā uz zaļināšanu. Certifikācijas procedūras, kas tiek īstenotas dažādās dalībvalstīs, valstīs bioloģiskā lauksaimniecība, viedā lauksaimniecība un citas. Visas šīs programmas ir tādas, eh, kurās lauksaimnieki ir iesaistījušies. Tās ir vērtīgas programmas un arī KLP ietvaros tās būtu pienācīgi jāatzīst. Otrajā pīlārā ir nepieciešami arī ieguldījumi un ir jāveido mērķēta gudra lauksaimniecība saistītais atbalsts ir eh, pierādījis eh, kā savus ierobežojumus, tā arī savu iedarbīgumu. Es eh, domāju, ka, piemēram, augļu un dārzeņu nozerē attīstībai būtu jābūt tādai pašai, kāda tā ir varam citās lauksaimniecības nozerēs ar atbilstošu plānošanu. Un tāpat ir jādomā arī par krīzes rezervas iespējamo pārskatīšanu un pielāgošanu situācijai. Nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji. Nu, es domāju, ka būtu vēlreiz jāpliecina parlamentu nostāja, un tas ir arī izdarīts šai ziņojumā. Ir jādomā par ekonomiski pamatotām. Ir, reformām ir jānodrošina lauksaimniecības ekonomiskā dzīvotspēja. Ļoti lielā mērā piekrītu visiem šiem priešlikumiem, lai gan domāju, ka tos varētu izstrādāt arī vēl detalizētāk, ņemot vērā situācijas svārstīgumu un to, kādas ir lauksaimniecības problēmas mūsdienās. Tad pašā laikā to vajadzētu īstenot ar minimālu intervenciju, nodrošinot to, ka tirgi spēja neatkarīgi darboties. ir nepieciešams mobilizēt krīžu novēršanas un profilakses pasākumus, tādējādi izvairoties no tā, ka šīs krīzes vispār notiek. Es gribu teikt paldies ziņotājiem, ka viņš runā arī par krīzes rezervi. Es domāju, ka tur nosacījumi būtu jāmaina. Nu, un es domāju, ka te varētu gan spēcīgi izteikties šai ziņā, jo krīzes rezervi uh, nevajag, nevajadzētu varēt izmantot gadījumos, ka tas nav absolūti nepieciešams. Un eh, tam nebūtu jābūt iegānstam eh, mainīt ko citu. Mēs redzam, ka lauksaimniekiem ir jāmaina savi patē ražošanas modeļi, lai nodrošinātu ilgtspēju. Svarīga ir īstenošana. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, Un jāskatās, kādi ir mērķi zaļināšanai. Un jāskatās vairāk uz operatīviem līgumiem. Un visbeidzot, tik tiešām tas, ko būtu jārisina, ir zaļināšana. Ir trīs eh, līmeņi, kas palīdzētu mums eh, pātrinātu procesu un nodrošinātu to, ka ilgtermiņā lauksaimnieki spēj risināt šīs lietas. Nu, man jā, nākamais runātājs, man uzmanīgi jāizvairās no paldies vārdu teikšanas. Runa ir par pārējais fāzi, par Brexit, um, par to tiek runāts ļoti daudz, un es domāju, ka šeit risināmais skars arī mūsu apvienotajā karalistē. Ģimenes lauku saimniecības, tas ir tāds subjektīvs formulējums, tas neko daudz nenozīmē. Uh, Un jautājums ir, kā komisija definēs to, kas ir ģimenes saimniecība. Nu, ja mums kāds uzdevums ir, tad droši vien arī nākojā ar šādu definīciju. Tiek runāts par to, ka maksimālo apjomu noteikšanu būtu jāatstāj dalību valstu ziņā. Nu, lūk, un tad, ja viss tiktu iztērēts jau pirmajā pīlārā, tad otrajam nekas neatliktu. Pirms eh, pāris nedēļām piedalījos eh, budžeta izpildes sanāksmē. Ne Un tur komisijas pārstāvis norādīja, ka aptuveni tikai 50% no otrā pīlāra līdzekļiem tiek kāds uz tiem piesakās, jo noteikumi ir tik sarežģīti. Un es gribētu, lai tas viss tiek atspoguļots šai ziņojumā, jo, ja daudz kas tiek novirzīts uz otro pīlāru, bet tad šo naudu nav īsti iespējams izmantot, tad zaudē visi. Nu, un mans kolēģis no zaļo grupas teica, ka vajadzētu runāt uh, arī par klimata pārmaiņām šai ziņojumā. Pēdējās pāris nedēļās ASV, Polijas un apvienotās karalistes zinātnieki ir spējuši nākt klajā ar tādiem augiem, kam vajag tikai 75% no ūdens, kas nepieciešams parastajiem augiem, lai tie sasniegtu savu briedumu. Nu, lūk, un ja runa ir par sausumu, tad uh, šie zinātnieki to tagad risina. Viņi nenāk uh, no tradicionāli sausām zemēm un tomēr uh, spēj nāk klajā ar šādiem uh, risinājumiem. Hauslinka kungs. Weiß ich, warum Herr Ecknew sich immer noch zur europäischen Agrarpolitik. Jā, nu, zinu, es nesākšu jūs te apainot, bet, nu, jums, man liekas, vairāk tagad jādomā, kā organizēt pašiem savu Britu lauksaimniecības politiku bez Eiropas Savienības. Uh, Bet, nu, runājot par uh, ziņojumu, jā, renacionalizācija, kā šeit izskanēja, tad tas jau tas īsti nemaz nav. Tas mums ir skaidri jāpasaka. Pie tā, tas tā nav domāts. Uh, lauksaimniecība šeit mums kaut kādiem spēcīgākiem vārdiem tas ir jāpasaka, jo skaidrs, ka mērķi nav sasniegt mērķi, un mums ir jāsasniedz noteikti mērķi gan bioloģiskās daudzveidības jomā, mm, gan klimata pārmaiņu jomā. Un līdz ar to ir jābūt šiem stimuliem un stimula loģikai, un tieši tādā veidā arī jāsadala līdzekļi, lai būtu stimuls sasniegt kopējus mērķus. Un uh, skaidrs ir, ka Saistīto maksātāju jautājums, e, protams, ir jau lietas, ko mēs varam atstāt dalību valstu ziņā, bet nedrīkstam aizmirst, ka tā ir kopējā lauksaimniecības politika. Un jā, ar piena tirgu kaut kas ir jādara. Un e, šis komisārs ir pilnīgi aizmirsis izmantot e, kaut kādus instrumentus, lai sakārtotu piena tirgu. Un mums šai sakarā noteikti kaut kas būtu jāpasaka un vairāk mums te ir jārunā par tiešām lauksaimniecības politiku, nevis uh, dažādiem uh, tirgus atbalsta pasākumiem, un jāpadomā, mums tiešām ir vajadzīga šī eksporta stratēģija. Un mums ir ļoti skaidri arī jānorāda, ka ka ja šie te uh, ja mēs turpināsim šos te saistītos maksājumus, mēs nekādus mūsu mērķus nākotnē nesasniegsim. Vienas minūtes runas. Sāksim ar Demano kungu. Paldies, priekšētātāji. Ja runa ir par ģimenes lauksaimniecībām, tad ir nepieciešama skaidra definīcija, kas tas ir. Šeit ir jābūt atbilstībai visiem nosacījumiem. Uh, runa ir par cilvēkiem, kas strādā atbilstoši noteikumiem, un tiem ir jābūt aktīviem lauksaimniekiem. Ir jāatsakās no kaut kādām vēsturiskām atsaucēm, un ir jāvairo atbalsts, kura mērķis ir mudināt, piemēram, proteīnu kultūru audzēšanu. Eiropas Savienības iedzīvotājs dažkārt pārsteidz pārmērīgais atbalsta apjoms, bet tā pašā laikā viņi vēlas, lai lauku apgabali tiktu atbalstīti. Tiek ir jādomā par lauksaimniecības veicināšanu tajās valstīs, kur cilvēku šo nodarbošanos pamet ganz kurze Zeit nutzen, ein paar Knackpunkte. Jā, es vēlos pieskaties dažiem svarīgākiem punktiem. Pirmkārt, naudas sadalīšana. Nu, sadalīšanai pašā par sevi nav nekāds jēgas, tam ir jā, tas jādara mērtiecīgi. Un tiešām nauda ir jāsaņem tad, ja tiek sasniegti attiecīgi izvirzītie mērķi. Un nav nekāda jēga turpināt sadalīt naudu, ja e, tai nav faktiski nekādas reālas e, ietekmes. Jo ļoti e, bieži mazie uzņēmumi, piemēram, saņem mazāk nekā tie būtu pelnījuši. Trūkst arī caurskatāmības. Piemēram, vēsturiskie rādītāji, kas tiek ņemt vērā, nav viegli saprotami, tas ir jāizbeidz. Un mans svarīgākais jautājums. Pirmkārt, pirmajā pīlārā, kā ar kondicionalitāti? Šeit mums tiešām ir jābūt pilnai e, skaidrībai. Vai mēs nododam, e, piešķiram līdzekļus par noteiktiem pasākumiem, kurus lauksaimnieks veids, vai arī tas ir pamats tālāku ienākumu uh, izmantošanai, ražošanas attīstībai un kādā veidā e, tiks noteikti šī kāda būs šī sastāja starp uh, e, līdzakļiem pirmajā pīlārā un pēc tam piešķīrumiem otrajā. Vai tad kā tad mēs aprēķināsim bērnu naudu, piemēram, aprēķināsim sareizinot ar kvadrātmetriem bērnistabā, un vai tad tas būs kaut kas jēgpilns? Uh, Mūsuprāt, šī un saistīto maksājumu princips vispār ir jāatmet, mūsuprāt, tas ir galīgi aplam. Aicinu visus tiešām skatīties uz mani, lai varētu ievērot runas laiku. Nākamais runātājs. Paldies, runājot par uh, Dorfmanu kunga ziņojumu, tad jāsaka, ka horvātu lauksaimnieku un ekspertu pārstāvju viedoklis ir tāds, ka ir iespējami uzlabojumi. Būtu jāstrādā pie dažādo problēmu risināšanas līdz brīdim, kad ir gatava gala versija. Kalpē ir ļoti būtisks instruments, lai vairot ieņēmumus lauka apgabalos. Horvātijā vidēji ieņēmumi lauksaimniecībā ir zemāki nekā citās nozerēs. Līdz ar to lauksaimniecība nav pievilcīga nodarbošanās. Vidējais lauksaimnieku vecums arī ir problēma. Paudžu nomaiņa ir ārkārtīgi svarīga. Nu, ne tieši tāpēc mēs aicinātu ņemt vērā ieņēmuma atšķirības lauksaimniekiem. Ir jādomā par piekļuvis kapitālam nosacījumiem un jārisina diskriminācija, kāda šobrīd ir vērojama. Nobeigumā gribu teikt, ka bioekonomika un mežsaimniecība šai ziņojumā neparādās, lai gan tie ir ļoti būtiski ieņēmumu avoti lauku apgabalos. Gribētu, lai kolēģis Dorfmans tomēr to iekļauj. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Nākotnes budžetam ir ārkārtīgi būtiska loma kopējā procesā. Un tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem. ir jārūpējas par to, lai mēs nekaitētu vienotajam tirgumu. Un ir jānodrošina, lai KLP saglabātu savu nozīmi. Mēs arī esam pret tā saukto renacionalizāciju. Ārējā konverģence ir ļoti aktuāls jautājums. Un ir runa par kaut kādu griestu noteikšanu, nu tad jādomā, kāda ir pieredze visai Eiropas pasākumos. Uh, Piemēram, ja mēs cenšamies definēt aktīvus lauksaimniekus, to esam paveikuši, un tagad omnibusa ietveros uh, ir norādīts, ka dalībvalstu ziņā ir definēt, kas tad ir aktīvs lauksaimnieks. Nu, un, ja runa ir par uh, griezta noteikšanu, es domāju, ka to varētu atstāt dalībvalstu lemšanā. Pirmais pīlārs un brīvprātīgs saistītais atbalsts, ja runa ir par maziem un vidējiem lauksaimniekiem. Uh, ir skaidrs, ka būtu nepieciešams vairāk elastības maziem un vidējiem lauksaimniekiem. Mēs nevaram savus lēmumus balstīt tikai uz statistiku. Ir jādomā arī par sociāliem un politiskiem faktoriem. Paldies! Te kā strokungs. Paldies, priekšsēdētāji! Elastība un subsidiaritāte ir ārkārtīgi skaisti vārdi, bet riskējam ar to, ka gal galā teiktu renacionalizēta KLP un, kā jau daudz citi norādīja, nu tas nav tas, ko mēs vēlamies. Mums kolēģis Herberts ir tiešām lieliski pastrādājis un šī komiteja nekad neatbalstīs uh, to, lai jaunais īstenošanas modelis kļūtu par kaut kādu tādu brīvu izvēlu dalību valstīm, no kā var ņemt to, ko grib. Līdzfinansējumu un finansiālo korekciju risks. Tad apdraudētu arī tos, kam vispār nebūtu jābūt skartiem. Dorfman kungs. komisārs nāks klajā ar likumdošanas akta priešlikumu maijā Un es domāju, ka pilnīgi noteikti šīs sasaukuma laikā nepaspēsim darbu pie tā noslēgt. Nu, tā kā faktiski lauksaimniekiem ir tikai vēl vairāk neskaidrības un nenoteiktības. Viņu gadījumā nekas nebūs skaidrs, kurā virzienā tad uh, viss attīstīsies. Nu, nevar neko tādu pieņemt. Mēs nevaram lauksaimnieks iegrūst melnajā caurumā. Mums ir jānodrošina, ka vismaz mēs nākam klajā ar skaidrām idejām nākotnē. Artuīkungs, budžeta priekš, komisijas priekšsēdētājs. Paldies! Pirmkārt jau gribētu apsveikt mūsu kolēģi Herbertu Dorfmanu ar ziņojuma projektu, ko viņš eh, ir sagatavojis. Nu, es domāju, ka pilnīgi noteikti par KLP ir jādomā, bet nevajadzētu pārsteigties. Ir svarīgi, lai jaunie noteikumi būtu zināmi pietiekami ātri, lai tas viss eh, nebūtu kā pārsteigums. Uh, 21. gada 1. janvārī. Gau galā lauksaimnieki nav atkarīgi tikai no kopējās lauksaimniecības politikas, bet arī, piemēram, no sarunām par starptautiskiem tirsniecības nolīgumiem. Nu, un tie ir nepieciešama saskaņotība un stratēģija tad, kad mēs vedam tirsniecības sarunas ar pārējo pasauli. Nu, piemēram, valsts atbalsts lielo paudzētājiem, uh, gadījumos, kad viņu situāciju pasliktina startautiski nolīgumi. Nu, ja runa ir par omnibus regulu, tad uh, ir jāsalīdzsvaro lauksaimnieku tiesības uh, apvienoties, lai viņi varētu būt vienlīdzīgi spēlētāji iepratim izplatītājiem Jāsaka, ka man ir eh, tiešām grūti saviem vēlētājiem paskaidrot visus eh, kopējās lauksaimniecības politikas smalkumus. Nu, un es, protams, ceru, ka budžets eh, tiks saglabāts pašreizējā apmērā. Lauksaimnieki jau nav jāpārliecina. Jāpārliecina ir pārējie iedzīvotāji un kopējā sabiedrība. Ir jānodrošina tas, lai uh, iedzīvotājiem būtu pieejama pārtika, kas atbilst konkrētiem standartiem, un tas ir attiecināms uz veselību, vīdi, klimatu. Un es domāju, ka Eiropas iedzīvotājiem ir svarīgi saprast, kā tad tiek veidota kopējā lauksaimniecības politika. Mums ir līdzekļi, kas eh, nonāk eh, lauksamniekiem, bet ir arī līdzekļi, kas tiek atvēlēti pētniecībai. Ja mēs gribam aizliegt glifosātu saturošus līdzekļus, tad tam ir nepieciešami aizstājēji. Un to var izdarīt tikai ar pētniecības starpniecību. Tas ir jāspēj izskaidrot iedzīvotājiem. Ja mēs kādu vielu aizliedzam, tad atvēltam līdzekļus pētniecībai, lai rastu jaunus līdzekļus. Un ir jādomā arī par kaut kādu nodrošinājumu sistēmu. Kā jau ziņotājs ierosināja, ir jāatkāpjas no šī te ikgadējuma principa. Un es domāju, ka kaut kādi apdrošināšanas fondi mums ļautu to darīt. Protams, ka ir jāizvairās no KLP renacionalizācijas. Ir jānodrošina, lai kopējā lauksaimniecības politika tik tiešām būtu kopēja lauksaimniecības politika. Misija budžetovai Atvainojiet, bet es esmu piešķīris papilda laiku budžeta komitejas eh, pārstāvjiem, tā ka es ceru, ka jūs būsiet tikpat devīgs arī pret mani, kad uzstājas jūsu komitejā. Es atvainojos un paldies par šo papildus laiku priekšsēdētāju. Bet zaudlično osnovu za nadaļne delo Liels paldies par doto vārdu, paldies arī Herbert par šo ziņojumu projektu. Es varu principā piekrīst visiem, šie, visiem visam, kas vērts uz vienkāršošanu. Un to es arī norādīju, kā to var darīt, sadarbojoties dalību valstīm un uh, lauksaimniekiem, un uh, virziens ir pareizais, es to varu atbalstīt. Par zaļināšanu runājot. Es uzskatu, ka to var vēl paplašināt un izvērst gan vidas jomā, gan lauksaimniecības jomā, jo tas gal galā ir svarīgi arī videi. Par pārējais periodu tas noteikti ir nepieciešams eh, un to nedrīkstētu nokavēt, bet vēlētos norādīt 16, 17 un 19 punktus. Bez jauniem lauksaimniekiem un bez atbilstošiem ieņēmumiem mēs varam aizmirst, eh, ka jaunieši būs atrodami laukos. Un lauku reģionu digitalizācija ir svarīga. Bez tās lauksaimniecība un ražošana laukos būs ļoti sliktā situācijā, un lauka attīstība vispār mm, eh, kā tāda mm, būs sliktā situācija. Tas attiec uz daudz ko, uz enerģētiku, uz tehnoloģijām. Mums nevajag tikai viedas pilsētas, mums arī vajag viedus laukus. Tie, kas piedalīsies pesticīdu komitejā, lūdzu, Tarabēlas kungs. Paldies! Es tomēr vēlētos izteikties, es vēlētos pateikt paldies un uh, Dorfman kungam īpaši, jo patreizējā politiskajā situācijā runāt par finanšu septiņgadu plānu 20. un 27. gadam, un es domāju, ka runājot par lauksaimniecības nākotni Eiropā, ir jāskatās tālāk. Ir jāskatās uz jauniem lauksaimniekiem, bet uh, Es vēlētos redzēt lauksaimniecību taisnīgāku, lai finan publiskais finansējums tiktu sadar sadalīts eh, taisnīgāk. Un es domāju, ka tikai tā mēs varam nodrošināt jaunu lauksaimnieku un vispār lauksaimnieku nākotni. Un, uh, Tas ciešā mērā ir saistīts arī ar lauku teritoriju attīstību. Reģionu komiteja eh, uz Arī tajā ir ticis e, sagatavots ziņojums par lauksaimniecības politikas nākotni. Viņš ir sociālists, e, un viņš e, reģionu komitejā šo ziņojumu ir sagatavojis ļoti labi. Es domāju, ka, piemēram, mēs atteicāmies no, no piena kvotām Cenas pienam nekad nav bijusi tik zemas, lauksaimniekiem maksātais ir tik ārkārtīgi zems, ka zemnieki ir spiesti meklēt citus pārdošanas līdzekļus un pārdošanas ceļus. Un šobrīd mēs, mēs pārpludinam gandrīz visu pasauli ar piena pulveri un gala beigās, kam tad tas nāk par labu nevienam. Bet eh, Folakungs jau teica, ka mums eh, ir jāizveido tādi noteikumi, kas būtu vienkārši, kas būtu saprotami zemniekiem. Un priekšsēdētāja kungs noslēgumā es vēlētos pateikt, ka es vēlētos iesniegt grozījumu par to, lai tiktu uh, finansējums piesaistīts ražošanai, lai visi tie kritēriji tiktu tā kā uh, ap tiktu tā kā atsaukti un, un e, paldies priekšsēdētājs, priekšsēdētāja kungs. Saka nākamā e, runātāja, mans kolēģis ar to kungs jau pateica galveno apmēram tajos pašos e, terminos, ko es vēlējos pateikt. Burtiski pieskaršos vēl, vien, vēl pāris momentiem. Paldies Darfman kungam. Un es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka um, NV komiteja aprīļa beigās sagatavos savu atzinumu un kurā arī ieskicēsies eh, galvenokārt ar vidi saistītie jautājumi, kas arī ir ievērti nākamajā KLP. Un eh, esmu pārliecināta, ka jūsu darbs un mūsu darbs savienosies eh, kopīgā gultnē un ka mēs iestāsimies kā par zemniekiem, tā arī par vidi. Zemnieki, kuri kuri nodrošina mums kvalitatīvu pārtiku un, protams, ievēro arī vidas, vidē izvirzītās prasības. Kolumbijai kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos atgriezties pie vidas jautājuma un vēlētos eh, atgādināt, ka kopienu tiesa savā 12. decembra nolēmumā ir eh, lēmis, ka um, Patiesībā vidēji kopīgā lauksaimniecības politika neko īpaši nedod, bet eh, šovakar izskatāmā ziņojuma sakarā diemžēl ir jāuzsver, ka ziņojums ir pietiekami labi sagatavots un tomēr problēmas eh, pietiekami netiek atspoguļotas, kādas ir saistītas zemniekiem par viņiem maksāto cenu jo situācija ir pasliktinājusies pēdējos eh, gados. Šobrīd ražošanas izmaksas lielākajā daļā zemnieku saimniecību aug, kamēr viņu par saražoto saņemtie maksājumi nē, un tas neatpūgļojas šajā ziņojumā. Nākamais par tiešajiem maksājumiem. Un lielākajai daļai zemnieku saimniecību eh, tas eh, nav pieņemams. Un eh, es esmu pārliecināts, ka uh, patreizējā krīzē arī komisijai kaut kas būtu jādara. Mēs uh, neesam skaidri pateikuši, ka uh, lopaudzētāju nākotne ir apdraudēta tieši no Merkuzūra valstīm. Un, uh, Patreiz noslēgtais līgums ar Maroku, Grūziju, Ukrainu vai Moldovu mūsu zemniekiem nāks par labu. Sakrātī kundze. Paldies! Tie, kas eh, nu, mums vēlas saglabāt un palielināt KLP, ir jāsaprot, ka uh, mums ir jātiek galā ar nepilnībām, kādas pašlaik eksistē. Ja mēs redzam, ka tāda ziņojuma mēs paciešam situāciju, kad īrijā, piemēram, vidēja maksājumi ir 70 tūkstoši, tad daži saņem 200 uh, tūkstošus nu tad eh, mēs nevarēsim šādu netaisnīgu eh, KLP atbalstīt. Es atvainojos, kas nav kārtībā. Un klimata pārmaiņas, ja mēs tām gribam tikt eh, galā, ja mēs atbalstīsim tirniecības darījumus otrā pasaules malā, kas varbūt ražo uh, vidē kaitīgu, piekopu vidē kaitīgu ražošanas veidu, uh, nu tad mēs diez vai kaut ko panāksim. Ja mēs gribam, lai uz mums raugās nopietni, tad mums ir jāveido KLP, kas tiešām strādā pa, ne, un ir jāsamazina visas tās uh, nelīdzsvarotības, kas eksistē. Paldies, un paldies arī Dorfman kungam par viņu ziņojumu. Ehm, tāds vispārēji rakstura komentārs par galvenajām reakcijām šajā komitejā. Jā, vienmēr eh, reakcija ir eh, modificēt esošo politiku, un tad arī bailes par to, ka KLP var dramatiski izmainīties. Bet kāpēc neatkāpties soli atpakaļ, izvērst vispirms tādu vispārīgāku diskusiju, ko tad mēs vēlamies no kopējās lauksaimniecības politikas? Atgādinu, ka kopējā lauksaimniecības politika politika tiek plānot uz septiņiem gadiem, tā tad paies laiks, kamēr mēs pieņemsim kaut kādu lēmumu, nu tā tad desmit gadi paies, un pasauli gal galā mainās, tā kā mums vispirms ir labi jāizrunā pašiem, ko tad mēs īsti gribam panākt ar KLP, tā vietā, lai runātu par pīlāriem un modulāciju un um, saistīto atbalstu. Uh, Vienkārši vajag nospraust mērķus un, un uh, iezīmēt, ko tad mēs vēlamies. Manuprāt, tie ir divi mērķi - palielināt uh, lauksaimniecības sektora konkurētspēju. Šobrīd daudzi izmanto uh, šo te atbalstu, ES atbalstu, lai izdzīvotu. Viņi vienkārši neinvestē, neattīst ražošanu, lai nodrošinātu savu lauksaimniecības uzņēmumu nākotni. Tātad mēs atkal izmanto, izgudrojam dažādus krīzes mehānismus un atbalsts, atkal padarot lauksaimniecības atkarīgus no uh, mūsu atbalsta. Tā ir vietā, lai viņi labāk organizētos, slēgtu um, gudrākus līgumus, eh, in investētu inovācijas un tā tālāk. Runājot par sabiedrisko labumu, mums ir jādomā, kā lauksaimniecība varētu labāk darboties, lai panāktu šos mērķus, un reizēm tirgi var samaksāt eh, liekās izmaksas, respektīvi labāk var iztērēt mūsu rīcībā esošo naudu. Paldies, un eh, paldies arī Dortmund kungam par viņu paveikto darbu. Uh, Un es gribu arī pateikties savai mātei, jo mums ir tikai eh, nākošais un nākošais diena pēc mātes dienas. Bet ko mēs šeit cenšamies panākt? Šī procesa noslēgumā uh, Cerams, ka vairāk cilvēku vēlēsies palikt lauksamniskā ražošanā un arī kļūt par pērmeriem. Protams, ir svarīgi, lai viņi saņem taisnīgu cenu par to, ko viņi ražo. Nevis vienkārši varētu izdzīvot, bet lai viņus nespiestu strādāt par baltu velti. Ja mums ir sadalīšanai jābūt taisnīgākai, tā nav šobrīd taisnīga un īrijā tā tāda pavisam noteikti nav. Ir Eh, vajadzīga arī saprātīga uh, sistēma, lai uh, lauksaimnieki varētu dot savu ieguldījumu sabiedriskajā labumā, vai tas būtu, vai tas būtu klimata pārmaiņa apkarošana vai zaļināšana. Nav neviena cita profesija, kura vispār kāds nevienam jau nejautā, vai tu gribētu strādāt eh, tādā profesijā, kur tu nedēļas beigās eh, saņemt mazāk naudas, kā tev ir bijis nedēļas sākumā, eh, jo nevienam, ne frizierim, ne maizniekam tā nevar piespiest strādāt, bet, nu, mums faktiski. Mēs uh, dzīvojam tā, it kā mēs cenšamies divguļamajā gultā visus apsekt ar vienguļamu segu, uh, Un mēs uh, maksājam cilvēkiem uh, par to, kas aiziet no lauksaimniecības, lai uh, izkarot vietu jaunajiem lauksaimniekiem, kuri nemaz varbūt negrib ienākt lauksaimniecībā. Un ņemot vērā vēsturiskos maksājumus, jā, ir jauki dzirdēt, ka būs lielāks atbalsts mazajām ģimenes saimniecībām, bet ir viens punkts, kas mani mulcina. Tas runā par jaunajiem izaicinājumiem globālajā tirniecībā tie jau neparādās. Mēs paši šeit radām šo problēmu, katru dienu noslēdzot šos tirdzniecības līmeņus. Nu, tātad apturiet to parādīšanos un neparakstiet eh, šos līgumus, kas izslauc nabaga lauksaimniecības tukšus. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, lauksaimniecības politika ir jābūt eh, kopējai pirmkārt, un tai ir jābūt eh, taisnīgai, un tai, protams, ir jānodrošina mūs ar pārtiku, bet no otras puses arī jāsaglabā vēsturiskais mantojums, kultūras mantojums lauku reģionos. Un mums ir jāraugās, lai tiešmaksājumi tikt izmantot tā, lai uh, tie ņemtu vērā atšķirības starp uh, reģioniem, vēst, vēsturiskās. Um, Vēsturiskajā atskaites punkti uh, varbūt ir bijuši labi zināmu laiku, bet ir vajadzīgs noteikts noteiktu pārējais laiku. krīzes rezerves uh, ir jābeidz, jo faktiski te, tie, tā noved drīzāk pie uh, nestabilitātes. jo paši redzējāt, kas notika, teiksim, eh, piena eh, sektorā. Un ir jābūt vienotai Eiropas eh, politikai, un trešās, trešo valstu produktus var ielaist mūsu tirgos tikai tad, ja tie pilnībā atbilst visām tām prasībām, kas ir jāievēro mūsu uh, lauksaimniekiem. Un eh, jūs minējāt eh, savā ziņojumā, ka ir nepieciešams eh, ņemt vērā arī īpaši attālinātos reģionus, īpaši nelabēlīgos reģionus, kuros arī ir jāsaklabā lauksaimnieciskā ražošana. Un mēs ceram, ka mūsu ieteikumus jūs arī ņemsiet vērā. Uh, Mums jāatbalsta arī eh, vides pasākumi, bet ar mazāku birokrātiju nekā līdz šim. Es, <clears throat> protams, varētu runāt gan par klimatu, gan arī nodrošināšanu ar pār, pārtiku, bet eh, Es vēlētos runāt un pieminēt eh, tos momentus, kas šeit vēl nav izskanējuši. Vispirms, saiknes ar budžetu un lauksaimniecības politiku. Lielākās, eh, lielākās izaicinājums ir tāds, ka labi priekšlikumi, un es esmu vienas prāts ar tiem, kuri uh, Eh, šeit jau to teica, ka šie priekšlikumi parādījās jau iepriekšējā sasaukumā, bet tam nav finansējuma. Bet eh, komisija runājot par šiem griestiem, patiesībā ideja ir samazināt pak budžetu, samazināt maksājumus zemniekiem. Tātad runa neiet par labāku sadalījumu vai finansēt citas politikas un citas politikas uzsvars, bet gan samazināt KLP. Uh, Tas bija pirmais. Eh, otrais. Eh, runājot par eh, palīdzības sadalījumu starp dažādām dalību valstīm, pirmā pilāra ietvaros par tiešajiem maksājumiem zemniekiem. Patreizējie, nosauko, patreizējie noteikumi paredz, ka paies 30 gadi iekams tiks izlīdzināt maksājumu, ko saņem zemnieks Rietuma Eiropā un Austruma Eiropā. Uh, Tā tad joprojām ir milzīgas atšķirības starp to, ko saņem zemnieks rietumos un austrumos. Tas ir ļoti svarīgi. Nākamais moments - kā izveidot eh, krīzes apstākļos palīdzību, jo eh, šobrīd, piemēram, runājot par piensaimniecību, tā ir pilnīgā krīzes situācijā. Uh, un eh, es domāju, ka krīze vēl tikai padziļināsies. Mēs esam ļoti dīvainā un jocīgā situācijā, un es nevēlos, ka mēs debatēs iesaistamies bez budžeta pamatojuma, ka mums nav zināms, cik daudz finansējums tiks, ad, cik daudz finansējums tiks sniegts. Sí, yo quiero darle las gracias al ponente, al señor Dorman, porque efectivamente está. Paldies, eh, Dorman kungs, eh, par ziņojumu projektu izstrādi. Eh, daudz jūsu idejas ir tādas, kurām es varu piekrist, bet ir divas lietas, ko gribēju pieminēt īpaši. Mums ir pieejams pieejam ļoti maz laika, tāpēc ir jāpievērš uzmanība. Uh, šim jautājumam, mums ir jāizmanto iespēja atbalstīt inovācijas tehnoloģijas un uh, novatorismu lauksaimniecībā. Mums ir jāpievērš uzmanība integrētai lauksaimniecībai. Tā ir uh, jauna, jauns attīstība virziens, un mums to vajadzētu īpaši izvērst. Un tātad integrētā lauksaimniecība ir tas, pie kā es īpaši vēlētos strādāt. Nākšais runātājs, paldies eh, Dorman kungam. Es arī vēlētos pateikties jums par darbu. Uh, šis te uh, modelis, ko piedāvā komisija uh, izstrādāt, un šo te um, sadalījumu, pienākumu sadalījums starp dalību valstīm un Eiropas Savienību šķiet ļoti svarīgs. Bet uh, nedrīkst aizmirst par vienkāršošanu, kas varbūt ir pats svarīgākais. Uh, pirmais un uh, otrais pilārs ir atšķirīgi, un tiem ir jāsaglabā savs uh, neatkarīgais raksturs. Uh, krīžu pārvarēšanā ir svarīgi, lai mums, būt, mums tiktu veikti un paredzēti krīžu novēršanas pasākumi. Un uh, lai mums būtu arī līdzekļi, lai varētu tik galā ar uh, lielām Eiropas līmeņa uh, krīzēm. Uh, nedrīkst aizmirst arī par kopēju tirgus organizāciju. Turpmākajos mēnešos intensīvos jāstrādā, un es ceru, ka Dortman kungs ņems vērā arī kolēģu ieteikumus. Dinte, foarte pe scurt, sigur că apreciem acest raport și efortul colegilor. Jā, es e, klausījos kolēģi teiktajā, bet e, kolēģi man uzmanību piesaistīja 13. pantā minētais tiešie maksājumi, un e, jūs runājat, ka tiks ņemtas vērā kā ražošanas izmaksas, tā socioekonomiskie apstākļi un arī dalību valsts specifika. Kolēģi nāku no Austrumēropas dalību valsts, un mēs esam cietuši gadiem. Uh, jo mums eh, izsniegtie maksājumi ir daudz zemāki nekā citām. Tomēr eh, mēs eh, spēlējam iekšējā tirgu un domāju, ka mums vajadzētu arī visiem nu, vienādus noteikumus. Bet arī pēc 20. gada būs ļoti būtisks atšķirības tam, ko saņem zemnieks rietumos un Eiropas austrumos. Es domāju, ka pat, ja visi zemnieki tam nepietiek, mums vajadzētu saistīt maksājumus ar zemnieku saimniecības ražošanu. Jo daudz tiek runāts arī par to, ka, kāpēc tik daudz naudas tiek atvēlēts lauksaimniecībai un ka tā e, tiek neliederīgi izmantota. Tad šīs runas izzust pašas par sevi. Ja e, kāds vēlas labu steiku un par to maksā 20 eiro, tad tas ir tikai pateicoties KLP. Un pēc Brexita, un ja visa nauda no KLP aizies migrācijas plūsmas sakārtošana. Gut, dass Herr Dorf un das Angebot des Kommissars. Vispirms tātad vēlētos pateikties uh, Dortmann kungam nu, uh, par ekosistēmām un tā tālāk. Un, nu, no vācieša viedokļa, manuprāt, nemaz nav tik vienkārši zemniekam izpildīt visu šīs te prasības. Bet eh, jāņem vērā šie te degresīvie maksājumi, ņemot eh, vērā mazo saimniecību situāciju un arī attiecībā uz nepieciešamību radīt darbvietas, mēs arī to eh, ņemam vērā, ja mēs domājam par šo degresīvo sistēmu un arī par griestu noteikšanu. Manuprāt, labi, ka ir minēta kaut kāda pārējais noteikuma, Dorfman kungs tos ir minējis, un es domāju, ka savā ziņā mēs tas paplašina omnibus un tas nodrošina lielāku drošību lauksaimniekiem. Kāpels kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies eh, Dorfman kungam. Un eh, šis eh, ziņojums par to, lai lauksēmnieku nozīmība pārtiks ražošanā tiktu uzsvērta. Man patīk šī ideja. Un tomēr pirmā un otrā pilārā atvēlētā nauda ir jāizskata kopā kā tā tiek piešķirta eh, dalību valstīm. Un eh, vienlaicīgi ir jāuzsver, ka tiešie maksājumi dalību valstīs ir lielā mērā atšķirīgi. Bet um, mazajiem uzņēmumiem atvēlot vairāk naudas, mēs varam iekļūt auzās, jo var izrādīties, ka daudz no šiem zemnieku uzņēmumiem ir tikai uz papīra. Uh, Varbūt, ka vajadzētu uzsvērt arī mežsaimniecības nozīmi lauksaimniecībā. Un noslēgumā. Es parlamentā sāku strādāt pavisam nesen. Es vēlos strādāt agrī eh, lauksaimniecībā, un es vēlētos uh, uzaicināt jūs uh, uz ceļojumu Agrī komitejas vārdā uh, Austrum Somijā. Благодаря, господин председател. Направо към темата смятам, че е един от сериозните... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu minēt uh, kādu ļoti svarīgu um, problēmu. Uh, Eh, piemēram, zemes trūkums, eh, kas ir liela problēma jauniem lauksaimniekiem, lai uzsāktu uh, darbību lauksaimniecības sektorā. Un tieši tādēļ ir jābūt ciešai sasaistē starp atbalstu un uh, produktivitāti. Uh, un ir jāatliedzina, jāatlīdzina arī tiem, kas izveido vairāk darba vietu. Parasti mēs sakam vienādi nosacījumi, vienāda atlīdzība, taču. Diemžēl Eiropas lauksaimnieciem nāks ņemt vērā tik daudz dažādus nosacījumus, klimata pārmaiņas, dažādas prasības un tā tālāk un eh, paliek šī te problēma ar uh, atbalstu, kurš ir ļoti nevienmērīgs, lai gan nosacījumi un noteikumi visiem jāievēro vienlīdzīgi, darbojoties vienē, vienē, vienotajā tirgu, un Eiropieši nu mums gaida vienlīdzību. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlējos iesākumā pateikt, ka mums ir jāmudina un jāatalgo lauksaimnieki un nevis viņi jāierobežo. Pie tām eh, zemnieki aktīvi darbojas arī citās ekonomikas eh, nozarēs. Biotopa direktīva, putnu aizsardzības direktīva, dabas aizsardzība arī šeit sev artarp dod zemnieki. Raugos uz eh, Maginekas kundzes teikto. Uh, Protams, mums ir nepieciešama nauda, eh, mums ir nepieciešama lauksaimniecības ražojumi, bet eh, runājot par KLP, es eh, iestājos par mazajiem zemnieku uzņēmumiem, ģimenes uzņēmumiem. Lielie uzņēmumi starptautiskie tie jau izdzīvos jebkurā gadījumā. Lauka attīstība un lauka izdzīvošana ir iespējama, un arī ilgspējīga lauksaimniecība ir, bet eh, mums tas ir jāslēdz arī ar citām nozarēm, un eh, manā valstī daudzi jautā, kas tad notiks ar pirmo pirālu, pilāru otro. Mums ir jāsāk beidzot eh, atlīdzināt zemniekiem un nevis naudas piešķiršanu izmantot kā sava veida šķērsli. Darbas, bet, e, mē... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu, e, tiešām ir ieguldīts liels darbs, un mums tas ir arī jāturpina godam jāpabeidz. Bet es e, gribētu sacīt, ka mēs ļoti, bie, es ļoti bieži runāju ar lauksaimniekiem, un uh, viņi atzīmē šo renacionalizācijas tendenci, no kuras viņi arī baidās. Un tas eh, šīs atšķirības starp dalību valstīm nebūtu nesamazinās. Mums nevajadzētu pieļaut nelabojams kļūdas un uh, nodrošināt to, lai uh, tirgū, kur ir vienāda, lai būtu vienāda konkurence, būtu arī vienāds atbalsts. Un vēl kāda lieta, kas, manuprāt, ir uh, netaisnība. Tas nav labi, kā uh, eh, lauksaimnieki no. Um, Uh, sūta savus uh, cilvēkus uz uh, rietumiem um, lasīt, piemēram, zemenes, un pēc tam mēs importējam šīs zemenes no savām valstīm. Uh, Un eh, faktiski, ja mēs eh, visiem likam, liekam pildīt vienādus nosacījumus, tad arī atbalstam būtu jābūt vienādam. Un uh, atbalstot lauksaimniekus, uh, mēs stiprinām arī patērētājus. Uh, mēs nodrošinam arī samaksājumu cēnu veikalā ar šiem pasākumiem. Uh, Zoanas kundzei. Paldies Dorfman kungam. Ļoti labi sagatavots ziņojums. Bet um, piekrīt kolēģiem tiešo maksājumu sakarā. Un, protams, ka ir jābūt, jāizskauž atšķirības tiešajos maksājumos starp dalību valstīm. Uh, Uzskatu, ka tiešie maksājumi ir jāsadala godīgi un vienādi starp visām dalību valstīm. Bet vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka Eiropa šobrīd piemeklē smaga problēma, un tā ir iedzīvotāja novecošanās. Tāpēc domāju, ka ir jāatbalsta jauni zemnieki, jo tā ir mūsu nākotne. Pie tam tam vajadzētu būt uh, KLP pēc 20. Eh, gada galvenajai prioritātei. Bet tas tātad novecošanās negatīvi ietekmē ekonomiku. Mums vajadzētu eh, mudināt un izveidot tādus instrumentus, kas ļautu jauniešiem strādāt lauksaimniecībā, bet uh, zemnieku saimniecībām ir jābūt tad atvērtākām jaunajām tehnoloģijām. Mums vajadzētu atbalstīt uzņēmē darbību, inovatīvismu, agroturismu, lauksaimniecības un turismu kopā salikšanu, lauku teritoriju, attīstības atbalstīšanu, infrastruktūru un citus pakalpojumus. Un, ja nav visi socioekonomiskie aspekti izpildīti, tad ir ļoti grūti pārliecināt iedzīvotājus pārvākties labāk. Magīnes, paldies priekšādātē. Ir bijis ļoti interesanti uzklausīt dažādos viedokļus. Herberta ziņojumu, lielisko ziņojumu nosūtīja septiņām organizācijām, un viņu vidū nav vienprātības par šiem jautājumiem. Tā kā es domāju, mums jābūt atklātiem un ļoti nopietni noskaņojumi no tiem. Nu, problēma ir tāda, ka mēs eh, Herberta ziņojumu sagrozīsim līdz nepazīšanai. Nu, un tad eh, gala beigās tas viss būs ļoti garš eh, un uh, sāpīgs process. Un uh, tomēr sarunās ar padomi daudz ko zaudēsim no savas nostājas. Es uh, tomēr gribētu teikt, ka mums ir jāsaprot, kas ir domāts ar ģimenes lauksaimniecību ir ļoti dažādas ģimeņu saimniecības. Tur nav vienmēr runa par vistiņu pilnu pagāmu. Mazas un lielas ģimeņu saimniecības ir ļoti atšķirīgas dalībvalstīs. Ja runa ir par uh, atbalsta griestu noteikšanu un uh, atbalsta samazināšanu, nu tas ir nenovēršam. Jautājums ir, vai to ļaut lēm dalībvalstīm vai uh, risināt Eiropas Savienības līmenī. Tiek daudz runāts par jauniem lauksaimniekiem. Es domāju, ka mēs iepriekšējās reformas ietvaros diezgan labi pastrādājām. Jaunie lauksaimnieki jau lielā mērā tika izcelti. Un iespējams, ka būtu jāveido vēl kādas papildus schēmas viņu atbalstam. Komisijas priešlikums par pārtiks piegādes ķēdi tie ir ļoti nepieciešami. Tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums lauksaimniekiem KLP ietvaros. Kas manī satrauc ir tas, ka mēs pārmēru sagrozīsim šo ziņojumu, un gal galā tā jau nebūs tāda skaidra vēstījuma komisijai, un viņi nolems vienkārši ignorēt mūsu skatījumu. Nu, lūk, gribēju tikai brīdināt par šādu iespēju kolēģus, un paldies Herbertam! Cerēsim, ka Tiesībā priekšlikums par pārtiks piegādes ķēdi būs gatavs vēlākais aprīlī, kā tas tika solīts. Komisija vārds Naiela kungs. Thank you very much. And <clears throat> thank you for... Paldies priekšētētājiem. Paldies par iespēju izteikties tik vēlā vakarā. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam Dorfmanu kungu ziņojumu. Mūsuprāt, tas ir tiešām lielisks pamats, ļoti vērtīgs ieguldījums arī mūsu turpmākajam darbam strādājot pie tiesību aktu priešlikumiem. Nu, cik var spriest, tad, tad tas lielā mērā atspoguļo arī mūsu domgaitu, nu, kas parādās arī pagājušā gada novembra komisijas paziņojumā. Uh, īpaši gribu pieskarties šim te jaunajam īstenošanas modelim, tas ir tiecis piesaukts ļoti bieži. Mūsuprāt, šis jaunais modelis aptvērs abus pīlārus, tātad tiešmaksājumus un atsevišķas uh, programmas no pirmā pīlāra, kā arī lauku attīstību. Nu, un tie ir arī jāplāno saskaņot, lai nodrošinātu to vēlamo rezultātu. Divas lietas, kas visiem raisa bāžas par eh, jauno īstenošanas modeli. Pirmkārt, iespējams renacionalizācijas risks un uh, lauksaimniecības politikas kopējā rakstura apdraudējums, un otra bija reģionalizācija. Pirmkārt, gribu apliecināt, ka negribam renacionalizēt KLP, un jaunais īstenošanas modelis nav uz to vērsts. Mēs gribam noteikt pietiekamus drošības elementus Eiropas Savienības regulējuma līmenī, lai tik tiešām šī vēl ar vienu būtu kopēja lauksaimniecības politika. Nu, un pirmoreiz mūsu regulējumā ierosinājumos redzēsiet, ka ir indikātori un norādes par to, kā tas viss ir īstenojams Eiropas Savienības līmenī, un tas būs tāds ļoti spēcīgs kopīguma elements. Bet vienlaicīgi būs arī papildu prasības Eh, kas ir ļoti nepieciešamas. Eh, Tur tad higiēnas elements mūsu tiesību aktu priekšlikumos. Ir nepieciešama robusta pārvaldības struktūra, lai nodrošinātu to, ka KLP tik tiešām tiek eh, pārvaldīta atbilstoši un labi visās dalību valstīs. Nu, lūk, tā kā kopumā es domāju, ka mums ir ļoti laba pakotne padomā, kas spēs atspēkot pausto kritiku. Reģionalizācijas jautājums, kas ir ļoti tuvs dažām dalībvalstīm. Ir bažas par to, ka jaunais īstenošanas modelis varētu kaut kā apdraudēt dalībvalstu iespējas plānot tiešmaksājumus pirmajā pīlārā nacionālā līmenī un lauku attīstības pasākums reģionālā līmenī. Nu, mums tā neliekas. Ja dalībvalsts nolemj turpināt īstenot šādu pīlāru, proti pirmais pīlārs plānots nacionālā līmenī, otrais reģionālā, tas ir iespējams un tas ir pilnībā savienojams ar šo modeli. Tad, kad mēs izstrādājam savus tiesību aktu priešlikumus, eh, tad arī nodrošināsim to, ka tas tiek atbilstoši atspoguļots un ka mēs nekādi neskaram eh, dalībvalstu pilnvaras un konstitucionālo pilnvaru sadalījumu. Pāris lietas par eh, saturu. Par lietas būtību tas parādās arī ziņojumā. Mēs jau visi zinām, cik svarīgi ir paudžu nomaiņa un atbalsts jauniem lauksaimniekiem. Un redzu, ka ir arī īpaši izcelts risku pārvaldības jautājums. Uh, Kādu lietu gribu minēt šajā ziņā. Mēs jau tagad esam apstiprinājuši risku pārvaldības instrumentus, kas parādās otrajā pīlārā kā daļa no omnibusa, par ko mēs vedām veiksmīgas sarunas pagājušajā gadā. Ir jānodrošina, lai riska pārvaldības instrumenti tur būtu atrodami, un tie būtu arī pielāgoti pirmajam pīlāram, tā lai abi pīlāri būtu efektīvi un atbilstu jauniem īstenošanas modelim. Un visbeidzot, par jauno vides arhitektūru. Es te dzirdēju mm, kritiskas piezīmes par zaļināšanu un revizijas palātes atzinumiem. Nu, jūs jau redzat, ka šobrīd piedāvātais jau reaģē uz revizijas palātas secinājumiem. Esam guvuši mācību, skaidrs, ka sistēma ir jāpārskata. Uh, trīs slāņu vietā, ja līmeņu vietā tikai divi, proti obligātās sistēmas, kas būs obligātas visiem lauksaimniekiem visā Eiropas Savienībā. Nu, un tad elastīga brīvprātīga sistēma, ko var plānot kā pirmajā, tā otrajā pīlārā, un kas dalībvalstīm nodrošina nepieciešamo elastību, veidot vidas pasākumus atbilstoši vietējām vajadzībām. Nu, lūk, un tā mēs arī varēsim uzlabot kopējo uh, vides arhitektūras sniegumu KLP. Jūs jau arī paziņojumā būsiet redzējuši, ka tā ir viena no mm, būtiskākajām prioritātēm. Esmu pieņēmis zināšanai, ka daudz no jums runā arī par budžeta jautājumiem un to, ka ir nepieciešami atbilstoši finanšu piešķīrumi. Paziņojumā par to nekas nav teikts, nu, ļoti pamatoti, jo tas viss ir atkarīgs no DFS priekšlikumiem. Komisija ar tiem ir jānāk klajā 2. maijā. Nu, tā kā jānogaida vēl uh, kādu brītiņu, un tad mums būs arī nepieciešamais pamats, lai runātu par budžeta jautājumiem. Visbeidzot, jautājums par laika grafiku, kā jau arī Dekāstro kungs minēja, komisija plāno nāklājā ar tiesību aktu priekšlikumiem maija beigās. Nu, un ja skatos jūsu grafikā, tad eh, jūs plānojat par ziņojumu balsot līdz 17. maijam. Nu, un tas būtu ļoti labs grafiks laika ziņā. Tātad mums vēl ar vienu būtu iespēja ņemt vērā jūsu viedokli, saliekot pēdējos punktus uz īmu mūsu tiesību aktu priekšlikumos. Mēs jau zinām no iepriekšējām diskusijām, ka gala versija būs gatava pēc pāris nedēļām, un, protams, ka komisārs ir vienmēr gatavs ņemt vērā jūsu viedokli, noslēdzot darbu pie priekšlikumiem komisijā. Dažs no jums minēja arī to, ka būtu nepieciešams pārējais periods. Mēs visi zinām, ka tad, kad līdzlikumdevēju būs pieņēmuši KLP pamatnoteikumus, nu tad dalībvalstīm droši vien būs vajadzīgs mazliet vairāk laika nekā iepriekšējā reizē, lai visu īstenot praksē. Jo jaunais īstenošanas modelis ir jauns, un dalībvalstīm būs jāpielāgo savas sistēmas, lai nodrošinātu, ka viss notiek atbilstoši un saskaņā ar šo modeli. Nu lūk, Un mēs darīsim visu, lai dalībvalstīm būtu nepieciešamais laiks un nepieciešamās manevrēšanas iespējas, lai saprastu, kādi tad ir jaunie pamatnoteikumi un kā jāpielāgo viņu sistēmas. Es domāju, ka šeit mums visiem eh, mūsu kopīgās intereses ir neko nesasteigt un nodrošināt to, ka modelis tik tiešām īsteno visas tās ambīcijas, eh, ko mēs esam iecerējuši. Dorfmana kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es eh, vēlētos pateikties visiem, jo šovakar mums ir bijusi tās ļoti konstruktīva doma apmaiņa un ir izskanējuši no kolēģiem ļoti interesanti priekšlikumi, tā kā par to liels paldies. Nu, eh, protams, ka tas vien, ka 30 eh, cilvēki ir izteikušies, es to ņemu vērā, izteikšos īsi, jo laiks jau ir vēls. Uh, Nu, spriežot pēc tā, ko es dzirdēju, un ja mēs runājam par šo jauno um, izpildes modeli, nu, mēs nevaram pateikt, eh, kas tas īsti ir un eh, kādas būs šīs te attiecības, kas notiks starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Uh, Un, eh, lai eh, šis te modelis eh, tiešām novestu pie vienkāršošanas, nu, to mēs dzirdējam arī no kolēģiem, mums tiešām uzmanīgi jāpaskatās, kāds šis modelis būs. Mums ir tiešām jāparūpējas, lai tas efektīvi nodrošinātu vienkāršošanu Eh, un lai tas notiktu gan Eiropas Savienības līmenī, gan uh, dalībvalstu līmenī, daudz kolēģi izteicās arī to, ka nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut denacionalizāciju, eh, tātad uh, nacionalizāciju. Tālāk. Mm, nu, nekādā gadījumā tā nav pretruna, un es ne jau vienkārši esmu aizmirsts par dažām lietām. Uh, Bet, eh, piemēram, ja mēs runājam par programmām, kas ir saistītas ar atbalstu īpaši attālinātiem reģioniem, tas viss, protams, ir svarīgi. Un eh, jācenšas mums arī šīs te lietas varbūt eh, censties pieminēt ziņojumā, un es, protams, arī labprāt to darīšu sadarbībā ar referentiem. Es. Uh, uzklausīja arī izteikumus par uh, zaļo arhitektūru un to, ka šeit būtu jābūt lielākai eh, skaidrībai, un mēs to varētu arī aprakstīt saprotamāk. Jā, Āra kungam. Es neesmu uzrakstījis, ka uh, degresīvajiem, tātad samazinātiem maksājumiem uh, Uh, un uh, atsaistīšanai būtu jābūt pilnīgi dalību valstu uh, ziņā. Bet, kā dalību valstis varētu pie tā strādāt. Tālāk. Daudz kolēģi pilnīgi atbilstoši minēja to, kas tad dalību valstīm ir milzīgas atšķirības, un, protams, tas izraisīs liels diskusijas. Un Magines kundze noslēgumā sacīja, ka mums varbūt tiešām līdz nāvē nevajadzētu sagrozīt, jo tas nekādi Es gan nekādā gadījumā negribu ierobežot eh, kolēģu tiesības formulēt grozījumus, bet mums tiešām vajadzētu mēģināt vienoties par svarīgākajiem punktiem, lai mums būtu skaidra šī te parlamenta nostāja, lai mums būtu skaidrs, par ko iestājas vairākums parlamenta. Un no tā ir jēga būs tikai tad no visa šī ziņojuma, ja mums būs šī skaidrā pozīcija, un tad komisija eh, varēs šo mūsu nostāju ņemt vērā. un attiecīgi iestrādāt likumdošanas priekšlikumā, un tam ir jābūt šim te pamat principam, ka mums ir skaidra nostāja par svarīgākajiem jautājumiem. Un lai tas izrietētu no ziņojumu, lai mēs daudzos grozījumos nepazaudētu pašsvarīgāko. Runāt par kalendāro grafiku. Es domāju, ka būs ļoti grūti vai pat neiespējami uh, šo reformu uh, izstrādi pabeigt mūsu sasaukuma laikā. Taču mums ir jāizvirza sev par mērķi strādāt pie uh, likumdošanas priekšlikuma un arī nobalsot par to. jo mums vajadzēs, ja mēs e, nenonāksim ne pie kāda uh, galīga priekšlikuma, un me, uh, nu, mums ir jāmēģina darīt visu, lai mēs to varētu izdarīt līdz 18. gada uh, otrai pusē, taču ja mēs to nepaspēsim izdarīt, mm, tad mums tas būs jāatsal, jāatstāja nākošajam sasaukumam. Un būtu ļoti svarīgi, lai mēs tomēr veiktu vajadzīgos balsojumus gan lauksaimniecības komitejā, eh, gan pēc tam arī parlamentā, lai mūsu nostāja eh, būtu skaidra. Tāms un kungi, man ir nepieciešamas divi ar pus minūtes. Lai es izteiktu savus komentārus. Elastība, jā, tā nav renacionalizācija. Mums ir jaunais īstenošanas modelis, tam ir nepieciešami jauni instrumenti. Un, nu, un, protams, ka visam būtu jābūt komisijas kontrolēm. Tā lai mēs pieturētos pie saviem konkurētspējas principiem. Protams, ka ir mazākas saimniecības, mazāk labvēlīgi apgabali, Nu, 30% būtu jābūt eh, nosaktiem pirmajā pīlārā un 70% būtu jābūt saistītiem ar eh, šķērs atbilstību. Nu, lūk, un ja mēs 30% īstenojam ar jauno modeli un paturam 70%, tad eh, šķērs atbilstība būs ievērota, es domāju. Un arī dalībvalsts to sapratīs. Inovācijas ir laba lieta, protams, ilgtspējīgai lauksaimniecībai. Bet tam ir jābūt kvalitatīvām inovācijām, digitalizācija un citi risinājumi. Nu, šī ir jauna ēra lauksaimniecībai. Un tā būs ļoti pozitīva lauku saimniecības attīstībā, iespēja apkarot slimības, kaitēkļus, paudžu nomaiņas problēma un ieņēmumu pietiekamība lauksaimniekiem. Tie ir ļoti būtiski izaicinājumi. Nu, un vēl kāda lieta, par ko jārunā. KLP jau nav tikai lauksaimniekiem vērsta. Tā tiec arī uz patērētājiem, uz mums visiem. Galu galā mēs kā patērētāji gūstam labumu no zemām cenām. Laika grafiks, nu tas ir atkarīgs no politiskās gribas. un jūs esat ļoti labi pastrādājuši šai ziņā. Mums ir omnibus regula, tas ir labs risinājums. Tas padara dažādas izmaiņas iespējamas un vienkāršākas. KLP nav jāizgudro no jauna, kurš vienkārši ir jāuzlabo atsevišķas eh, schēmas un sistēmas Un es gribu mudināt visus kolēģus nākt klajā ar iespējami maz grozījumiem. Komisija arī klausās mūsu diskusijās. Mums ir skaidrs, kādi ir mērķi, un tos tad arī vajadzētu iestrādāt komisijas tiesību aktu priekšlikumos. jaunajam parlamentam un jaunajam komisijas sastāvam. Nu, varbūt būs, eh, zināmā mērā, jāpārskata šī politika, to jau mēs nezinām. Grūzījumi ir jāiesniedz līdz 19. martam. 19. martā nebūs uh, komitejas sanāksmes. Lūk, tā kā lūdzu pavadiet šo dienu uh, noslīpējot savus grozījumus, lai tie būtu izcili. Komitejas sanāksme notiks 20. datumā. Paldies visiem par darbu. Mums gan vēl ir palicis nedaudz laika. Priekšādātais laipni saka paldies tūkiem, tūk saka paldies klausītājiem, visiem jauku vakaru. Un vēlreiz paldies ziņotājiem un visiem ēnu referentiem. Paldies visiem!